morning, everybody. Labrīt, eh, kolēģi! Laipni lūgti mūsu šī rīta sanāksmē Libijas komitejā. No nu, pirmais darba kārtības eh, punkts, eh, kā parasti, ir darba kārtības pieņemšana, līdz ar to iebildumu nav, tad pieņemam darba kārtību. Un tagad priekšsētājs paziņojumi ir referentu ziņotāju nošaukšana Makintāras kundze no EKR grupas ir eh, nosaukta par ziņotāju priekšlikumam par eh, direktīvu par eiro un eh, citu valūtu aizsardību pret viltošumu. Aizsājot padomes ietvaru lēmumu 2383. Savukārt Kirkopa kungs ir nominēts par ziņotāju priekšlikumam par regulu par fondu transferu. Savukārt eh, Kleisa kungs ir nosaukts eh, par referentu, par ziņotāju attiecībā uz eh, trešajo valstu sarakstu un Eiropola noslēgtajiem nolīgumiem. Savukārt Flašakovs Benovs kundze ir tikusi nominēta uh, par veidotāju juridiskās komitejas pašiniciatīvas ziņojumam uh, par dalībvalstu uh, kontroli pēc uh, komisijas uh, izsnošanas pilnvaru uh, realizēšanu. Un tālāk, ja nekādu iebildumu nav līdz uh, šīs dienas sanāksmes beigām, tad varam uzskatīt uh, sanāksmju protokolus uh, par pieņemtiem, tad sanāksmēm 3. septembrī, 8. decembrī, 29. novembrī, 11. gadā 2011. gada 31. augustā, 2011. gada 20. aprīlī, kā arī 2010. gada 28. un 29. septembrī. Tādi ir priekšstādājs eh, paziņojumi. Un tagad mēs sanā, sāksim eh, mūsu šīs dienas eh, pamat darbu no tās debates. Mēs runāsim par budžeta izpildes dosieru. iestāsies eh, komisija Eiropals, Eiropas ārējo robežu pārvaldības aģentūra Frontex, kā arī Cepal, Eurojust un Eiropas eh, narkotiku un narkomānijas uzraudzības eh, centrs, kā arī Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, kā arī būs skatīts jautājums par Eiropas Savienības aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli. Visiem šiem atzinumiem uh, referents ziņotājs ir Papa Nikolau kungs. Un ir iesniegti vairāki grozījumi. Atzinumu projektām, kuru izstrādāja Papa Nikolau kungs, no sākuma došu vārdu ziņotājiem, ievadvārdiem, un pēc tam mēs ķersimies pie viedokļa apmaiņas. Grozījuma iesniegšanas eh, termiņš eh, bija pagājušā nedēļa, un līdz ar to nesam ieguvuši visus tulkojumus. Tomēr eh, tie būs pieejami. Lūdzu, papa Nikolau, kungs, jums iedots vārds. Paldies, priekšstājas kundze. Pirms divām nedēļām mēs sākām izstrādāt ziņojumu projektus par šo jautājumu, un šodien pēc divām nedēļām uh, Eh, varam izvērst diskusijas par eh, grozījumiem. Protams, nav pītis laika visiem kroz, eh, tulkojumiem, tomēr, ja nepieciešams, nepieciešams kādi paskaidrojumi, tad mēs tos varam sniegt un atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. No sākuma es vēlos ļoti pateikties visiem kolēģiem, kuri iesniedza grozījumus. Matjē kundzei, Makovei kundzei, Kelērs kundzei, Gonsa kungam, Jekolīnī kungam un Kapalieris kungam. Un grozījumu nav pārlieku daudz. Visiem ziņojumiem tad ir deviņi ziņojumi. Un atzinumi ir kopumā ir 16 grozījumi, un esmu informēts, ka vairāki no šiem grozījumiem tiks atsaukti. E, kā jau jūs esat e, lasījuši, ir vairāki e, grozījumi, kuri paskaidro tekstu, ņemot vērā jauno informāciju. Un tagad īsi paskaidrošu grozījumus bet tomēr no sākuma es vēlētos eh, komentēt par dažiem no grozījumiem, kurus pats esmu iesniedzis, lai tuvāk paskaidrotu sākotnējo teksta variantu. Un ir tātad eh, redakcionāls uh, grozījums par uh, saimnieciskā rezultāta pārskatojumu. Uh, revīzijas palātas uh, ziņojumā tika skatīts šis jautājums ir jāgarantē, lai nodokļu nodok maksātāja nauda tiktu eh, tērēta eh, pareizi. Un daži no grozījumiem padara eh, visu skaidrāk, ko mēs tieši darām. Un šis punkts ir tieši attiecās uz revizijas palātu. Mēs gaidām vairāk no revizijas palātas, nevis tieši no aģentūrām. Un attiecībā uz informāciju tā ir šeit. Un tad vēl eh, konkrētāk Libes eh, komitejas priekšsēdētāja jau minēja to, eh, ka pirms ziņojumu izstrādes Tad trešā sekcija Eiropola, Eurojust, Eiropas narkotika un narkomānijas uzraudzības centrs, kā arī Eiropas saimnības pamatiesību aģentūra un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, viņi lūdza atzinumu. Un es arī vēlētos Eh, paust eh, komentārus no dažiem par grozījumiem, kādus esam iesnieguši par šiem eh, atzinumu projektiem no sākuma attiecībā uz komisijas atzinumu. Mūsu kolēģis ierosina svītrot pirmo daļu trešajam punktam, es domāju, ka mums ir jāuzsver to, cik svarīga ir solidaritāte attiecībā uz ārējām robežām, kā arī vīzu politika ekonomikas drošībai Eiropas Savienībā. Un tad attiecībā uz Eiropolu ir bijuši vairāki grozījumi Un es vēlos arī uh, komentēt Matiekundas grozījumus, uh, tāpēc, ka esam tos ņēmuši tos vērā. Eiropolam ir vairākas problēmas, kā jau to minēja revīzijas palāta, un tas ir diezgan no, normāli jaunai aģentūrai, kāda ir Eiropols. Un līdz ar to mēs uzskatām, ka Eiropol vajadzētu turpināt censties uzlabot situāciju, un ir fakts arī tas, ka kaut arī Eiropola budžets nav palielināts, uh, ir uh, palielināts operāciju skaits, uh, kas ir jāuzņemās Eiropolam. Un pats par sevi paskaidrojuši ir tas, ka aģentūrai ir e, sarežģīti e, apmierināt e, pieaugušo pieprasījumu. Mēs uzskatām, ka komisijai nevajadzētu sniegt Eiropolam kādus papildus slogus, jo Eiropols šobrīd nav tādā situācijā kā cits aģentūras. Un es vēlos arī pateikties kolēģiem no tautas partijas un arī vēlētos atbalstīt Eiropola paziņojumu vēstules, kādas esam saņēmuši no Eiropola direktoru. Un es arī domāju, ka attiecībā uz piekto grozījumu mums būs rezolūcija. Tur nebūs eh, pārāk daudz eh, bažu saistībā ar šo punktu. Tad eh, Kalērs kundze trešais grozījums. Otrā punkta pēdējais teikums tātad. Attiecībā uz CEPOL vēlētos uzsvērt to, cik svarīgs ir devītais grozījums. CEPOL uh, ir jāgarantē, ka tas eh, turpinā eh, izmantot uh, savas telpas uh, līdz 13. gada martam, uh, tomēr uh, pēc šī datuma ir svarīgi risināt problēmu par telpām. Attiecībā uz 4. Uh, punkta 11. grozījumu tur vajadzētu vairāk koncentrēties uz Eiropas Savienības aģentūru auditu un arī 12. Uh, redakcionālais grozījums un grozījumi, kāds ir e, iesniegti, ir svarīgi saistībā ar e, projektu, tiem ir jāuzlabo e, aģentūra darbība, kā arī grozījumi, kas ir iesniegti saistībā ar Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru, vairumam no tiem Ehm, attiecās uz, uz aģentūras darbību, Makvejas kundze man jau ir informējusi, ka tā vēlas atsaukt dažus no e, grozījumiem, kas attiecās uz atzinumu projektu. Ir piektais un sastais grozījums e, par gadījumiem, e, kad ir pārkāpuma aģentūrā Makvejas kundze iesniedz grozījumus. Un sekretariāts ir informēts, būs diskusijas par to, ņemot vērā jauno informāciju, tad, tad eh, iesniegtie grozījumi par tiem būs eh, tad, tad, eh, vēstule no šīs aģentūras darbiniekiem. Tad attiecībā uz Eiropas Savienības aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli šis ir ļoti svarīgi, jo sevišķi ņemot eh, vērā saziņu ar Lopesala Galera kungu, viņš ir teicis, ka eh, nodoms uh, Eh, tad veicināt eh, attiecības ar Eiropolu un CEPOL, tas ir otrais grozījums. Un vēlos arī atbalstīt Kellers kungas ceturto grozījumu. Eh, aģentūras, protams, gaida, ka tiks realizēts anualitātes princips. Un nu, beig, beigās es vēlos tiešām ļoti silti pateikties jums visiem, visām aģentūrām par veikto sadarbību kā arī par ieguldījumiem šo atzinu projektu izstrādē, un es ceru, ka mums tiešām izdosies sastrādāties ar iesaistītajām pusēm, ar visiem kolēģiem, un ka mēs varēsim izstrādāt šo deviņu uh, atzinumu galējo versiju, un vēlos arī vēlreiz pateikties sekretariātam Katrīnas Hubers kundzei. Lielas paldies! Un gaidu jūs komentārus. Paldies! Paldies, Papa Nikolau kungs! Kēlērs kundze, jums uh, tiek dots vārds. Paldies! Man ir uh, daži komentāri, kā arī daži jautājumi no sākuma. Ir daži grozījumi, kur attiecās uz Eiropolu cepolu apvienošanu, un es domāju, ka tas tiešām ir tāds eh, temats, kur mums vajadzētu izvērst plašas debatas. Eh, nevajadzētu eh, vienkārši par to runāt saistībā ar budžeta izpildi. Ir ļoti sarežģīti par to runāt budžeta kontekstā, jo tas ir vairāk kaut kas par budžeta izpildu, tas ir, ir politisks jautājums. Es šaubos, vai mums to vajadzētu iekļaut šajā, šajos ziņojumos par budžeta izpildi kā arī savā ziņā saistīti ar fundamentālo tiesību uh, aizsardzību un ar pārkāpumiem, tas, protams, ir ārkārtīgi nopietns jautājums. Tomēr es domāju, uh, vai izpildes uh, procedūra ir pareizais veids, kā risināt šo problēmu, vai nav kādi citi veidi, kā to risināt. Nezinu īsti kā. Varbūt kādam citam no jums ir idejas. Tātad izpildi tiek vai nu gar, nu, garantēta vai nē. Tas ir iekļauts atzinumā, tomēr nav nekādu, tomēr nekādu seku. Un tas īsti nav pilnībā saistīts ar budžetu. Daļai saistīts, tomēr pilnībā nē. Un kopumā es domāju, ka mums vajadzētu uzmanīties tādā ziņā, lai mēs neļautu aģentūrām apiet uh, to gadskārtējos budžetus. Protams, vienmēr ir budžeta grozījumi, uh, Eh, dēļ ārkārtas eh, lietām, kas parādās, tomēr ir arī citas eh, lietas, kuras ir pilnībā paredzamas un kura nav nepieciešama budžeta grozījuma. Tā var, tas var pieņemt normālās budžeta procedūras kārtībā. Ir jāņem vērā, kā Lībes komitejas loma šādu ārkārtēju grozījumu pieņemšanā ir mazāka nekā budžeta kopējā pieņemšanā. Attiecībās uz gadskārt vienotības principu, tā ir problēma, kur katru gadu atkārtojās un kur arī nekas nemainās. Viena aģentūra progresē, savukārt cita uh, atpaliek, un es domāju, ka mums tiešām vajadzētu izturēties uh, stingri attiecībā uz to, kādu formulēju mēs tieši izmantojam. Un tad ir arī vispārīga problēma. Tādā ziņā, ka komisija iekļauj uh, naudu budžetā, tad par lietām, par kurām parlaments vēl nemaz nav pieņēmis lēmumu. Tas attiecās uz iekšējās drošības eh, fondu, kur šī komiteja teica, ka mums nevajadzētu konkrētas lietas uh, pieņemt. Tiešām nevajadzētu tur iekļaut uh, tādas budžeta lietas, kas vēl, vēl neeksistē, un šajā ziņā mums vajadzētu būt tiešām stingriem. Un es arī vēlētos lūgt uh, ziņotājiem, varbūt uh, viņš varētu arī norādīt uz lietām, kuras tiks atsauktas, eh, lai mums būtu kāda ideja par to, kas gal galā uh, tur tiks iekļauts. Paldies! Paldies, Kēlērs kundze, Intvārt kundze, lūdzu. Um. Paldies! Pavisam īsi. No sākuma, attiecībā uz pamatiesību aģentūru, nedaudz nepiekrītu Kēlērs kundzei tādā ziņā, ka tas nav pareizais konteksts, kurā aktualizēt jautājums par pārkāpumiem. Uh, vai par eh, pašreizējām Olafa izmeklēšanām. Es uzskatu, ka pamatiesība aģentūrai ir jādara daudz vairāk, lai paskaidrot šos jautājumus, eh, kas jau vairākus gadus ir darba kārtībā. Un, eh, ja kā direktors uzskata, mm, kā viņš saka, ka viss ir kārtībā, tad viņam vajadzētu šeit ierasties un paskaidrot reiz pa visām reizēm šo jautājumu. Un otrkārt, attiecībā uz Eiropolu ziņotājs teica, ka tā ir jauna institūcija, līdz ar to ir kāds budžeta problēmas. Uh, Eh, tomēr es vēlētos teikt, ka šī eh, iestāde maz nav tik jauna. Un visbeidzot, arī lielā mērā piekrītu pēdējā, pēdējā lietē, ko minēja Kellers kundze attiecībā uz eh, tendenci iekļautu budžetā naudu lietām, par kurām vēl nav pieņemts lēmums, un šajā ziņā es vēlētos norādīt nevis aģentūru, bet tieši komisijas virzienā, kura ir piešķīrusi 15 miljonus eiro Eh, nacionālajām PNRS eh, schēmām, eh, par kurām mēs vēl tātad, spriežām Eiropas Savienības līmenī, iespējams, juridiski tas ir pareizi, tomēr politiski un morāli tas ir pilnīgi nepieņemami. Keller wanted to add something. Kellers kundze vēlētos ko pievienot. Nu, tikai lai paskaidrotu. Es pilnībā varu pievienoties to, kas attiecas uz šo ļoti būtisko jautājumu, bet ja mēs runājam par budžeta izpildes apstiprināšanu, tad būtībā šeit attiecīgie jautājumi pazūd. Varbūt tās mēs varam izmantot citus instrumentus, piemēram, uzaicināt attiecīgo ģenerāldirektorātu, kas iz, varētu izteikt savu viedokli. Nevis vienkārši, ka mēs izstrādājam atzinumu, nobalsojam, tas būtu viss. Lielas paldies, Kirkokungs. Lielas paldies. Pāris komentāri, kas saistīti par apvienošanu, tātad par aģentūru apvienošanu. Jautājums par attiecīgo aģentūru rezultātiem, kas varētu tikt apvienota. Nu, es esmu nedaudz nobežījies. Pāris aģentūras nav būtībā saņēmuši tādu ziņojumu, ko es cerēju, ka varētu saņemt no revīzijas palātas. Man, piemēram, nobežīja Eiropola ziņojums. Mm nu, par ko mēs diezgan bieži esam runājuši, un es katrā gadījumā augstu novērtēju Eiropola darbu. Es domāju, ka tā ir ļoti būtiska aģentūra. Bet tomēr šeit ir, tikus no, šeit ir izteikta kritika, un revizijas palāta arī norādīja to, ka šeit ir attiecīgie trūkumi Eiropola darbībā, un tie man nedaudz rāda bažas. Es um, Es, esmu, es augstu novērtēju ziņotāju darbu, bet mums varbūt tas vajadzētu tā precīzāk izpētīt. Vai revīzijas palāta vai varbūt tās revīzijas palāta uzsāk kaut kādu veidu kritiku, lai gan mēs vairāk mums vajadzētu runāt par budžeta izpildes apstākļus, vai tie ir vairāk tā, tā kā tehniskas dabas kritikas punkti vai kaut kādi jau saturiski kritiski kritika. Uh, jo es esmu diezgan distancēta noskaņoties to, ka, ja, ši, ja tie būtu tehnisks dabas kritikas punkti, ka mēs būtībā beigās uh, kritizējam jau visu Eiropolu, ņemot vērā to, ka revīzijas palātē ir jāizpēta ļoti tāda tehnisks dabas kritērija un arī jomas. Es nezinu, pro, nu, protams, es nevēlos šeit satraukt cilvēks, bet, nu, varbūt tās. Uh, mums vajadzētu šeit ieskatīties un cerams, ka arī atrasinās šīs problēmas. Lielas paldies, Kirko kungs! Sekretariāts teica, ka, ka FRA ģenerāldirektorāts iedradīsies un kādā nākamajā sanāksmē, un līdz ar to varbūt arī atbildēs uz jautājumiem. Varbūt tas komisija vēlētos šeit izteikties, ja nevēlas. No komisijas puses šeit bija tikai viens grozījums, uh, eh, Benson kundzes uh, grozījums, komisija ir attiecīgi ir piefiksējusi komitejas prasību pārstrādāt šo budžeta plānošanu, kas attiecās uz 2011. gadu, Bet, kas attiecās uz 2012. gadu, š, tad šeit ir var novērot apropriāciju ļoti augstu ieviešanas līmeni. Tošu atpakaļ vārdu zi referentam. Es tikai vēlējos paskaidrot, ko es teicu par uh, Eiropolu, lai atbildētu uz Invelds kundas ja, um, komentāru. Eiropols ir ļauna izveidot ja, tikko dibināta aģentūra. Eiropols ir aģentūra, kas tika dibināta 2010. gada janvārī. Nu, ja mēs runājam par budžeta kontrolas aspektu. Un šis arī ir Eiropola arguments. Atgriežoties pie Keller kundzes komentāri. Jā, protams, ir diezgan sarežģīti nu, šeit veidot politisku diskusiju, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprināšanas kontekstu. Mums arī īpaši nav daudz manevru iespēju, ja mēs runājam par grozījumiem politiskās diskusijas kontekstā, nu, jo mums ir attiecīgi ir jāveic savus darbus šeit, un mums vajadzētu strikti fokusēties uz budžeta jautājumiem. Mums, mēs, protams, arī diezgan daudz domājam par šo aspektu, mēs mēģinājām sakontaktēties arī ar koru komiteju un, attiecīgi, atrast šo pareizo līdzsveru, bet eh, ko, es, ko tad es vēlējos pateikt, ņemot vērā šo atzinumu, izstr, eh, tātad izstrādes pieredzi? Uh, tiklīdz mēs, eh, tiklīdz mēs saņemam informāciju un saņemam grozījumus, mēs nevaram vienkārši tā teikt, nu, mēs nediskutēsim par šiem jautājumiem. Nu, mums vajadzētu tad uzsākt diskusiju un pēc tam mums vajadzētu arī precizēt eh, pēc eh, šīm diskusijām, bet va, pāris komentāri Pāris komentāri, manuprāt, tos pat nevajadzētu iekļaut uh, šajos atzinumos grozījumos. Mums tos vajadzētu vienkārši nu, piefiksēt turpmākajām diskusijām. Nu, ņemot vērā šos faktors, mēs mēģinam nodrošināt līdzsvaru, lai vienkārši neatvērtu diskusijas gan izveiz par visiem aspektiem, jo mums nevajadzētu at, nu, aizmirst, ko tad, kā, kāda ir mūsu funkcija un kāda ir mūsu uzdevuma, jo mums vair, uh, galvenais fokus ir budžeta izpildes apstiprināšana. Un līdz ar to mums vajadzētu strikti fokusēties uz tiem jautājumiem, kas attiecās uz mums, uz budžetu. Un tas ir tieši to, ko mēs vēlamies arī darīt un panākt. Atgriežoties atpakaļ pie Eiropa un CEPO, es varu pie, piekrist, ka šis, uh, šis nav tas jautājums, ko vajadzētu aktualizēt šajos atzinumos, bet tad, kad mums ir kaut kāda nostāja, un šeit ir iesniegt vairāk grozījumi, un šeit ir arī izstrādāts vairākas iniciatīvas. Nu, un arī, protams, komunicējot arī ar uh, citām komitejām un komisiju, mums Mums vienkārši eh, tas jāpaskaidro ar politiskiem terminiem. Mēs esam, protams, nobe, protams nobežījušies par šiem jautājumiem. Līdz ar to mēs centāmies iekļaut to arī redakcijā, tā vietā, lai mēs mm, pārāk daudz iedzinātos diskusijās. Nu, bet visticamāk, ka nākamajā sēdē mums tomēr būs šī diskusija. Protams, tas ir mans uzdevums informēt visus uh, savus kolēģus par attiecīgajiem grozījumiem kas varētu tikt atsaukti, vai arī kas attiecās uz um, citu ziņojumu progresu un grozījumiem. Katrā gadījumā es esmu pieejams jums arī nākamajās sēdēs, lai jūs varētu uzdot jautājumus, vai arī, ja jūs vēlaties saņemt informāciju par kaut ko. Nu, tas būtu viss. Lielas paldies! Thank you, Mr. Papanik. Lielas paldies! Nākamais darba kārtības punkts būtu balsošana par audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošana. Nu, mums jāsagaida vispirms kolēģi. Nu, līdz ar to es pārtraukšu šo sēdi uz 12 minūtēm, jo mums jāsagaida 9.45 un turpināsim mūsu darbu 9.45, jo mēs nevaram turpināt mūsu darbu, jo tomēr jāievēro darba kārtības um, secība. Paldies! So let's continue. Atsāksim mūsu darbu. Tātad sāksim ar balsošanu audiovizuāla mediju pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Atzinums sagatavotais Kornelis de Jonkungs. Un līdz ar to varam sākt balsošanu. Pirmais grozījums par Es atvainojos, tas ir um, dalītais balsojums par, pret, atturas, pieņemts. Otra daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, šķiet, ka tas ir pieņemts. Es to vēl pārbaudīšu jo jūs nepacēlāt rokas. Nu, ja jūs pacelsiet, nākamreiz būs vieglāk. Pārbaudīsim otro grozījumu. Elektroniski balsosim. Sākam balsot. Otrais grozījums. Beidzam balsot. 12 pret 12. 12 pār 12 pret. Labi, atkārtosim balsošanu. Otrais grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 14 par, 15 pret, līdz ar to noraidīts. Trešais grozījums par, pret, diezgan sarežģīti redzēt. Man atkal jāpārbauda trešais grozījums elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot, kolēģi. Beidzam balsot. 13 par, 15 pret, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas. Atkal pārbaudīsim ceturto grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. 12 pār, 16 pret, noraidīts. Piektais grozījums pār, pret, atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet atkal jāpārbauda. Piektais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. 15 par, 14 pret. Līdz ar to apstiprināts. Sastais grozījums par. Jautājums tika uzdots, vai mēs atļausim, ka atkal pārbaudīsim piekto grozījumu Latvijas kundzes prasība. Līdz ar to atkal balsosim par piekto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15, 15, 15 pār, 15 pret. Noraidīts. Sestais grozījums par pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas pārbaudīsim. Astotais grozījums pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Astotais grozījums. Beidzam balsot. 14 pār, 16 pret, noraidīts. Kompromisa grozījums pirmais pār pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret. Atkal būs jāpārbaudas, atvainojos. Sāksim balsot. Devītais grozījums - elektroniskais balsojums. Devītais grozījums - Beidzam balsot. 16 pār, 14 pret, pieņemts. Desmitais grozījums par Loakungs. Priekšsēdētājs kundz, es um, nepiekrītu tam, ka mums vajadzētu atkārtot piektais grozījums un vajadzētu ņemt vērā pi, uh, pirmo balsojumu, jo citādāk mēs jau varam atkārtot visus balsojumus. Nu, tā nav tā procedūra, ko es vēlētos uh, uzsākt es eh, ierosinātu ņemt vērā pirmo balsojumu. Jā, tas ir tieši tas iemesls, kādēļ es jums uzdevu jautājumu, kolēģi, vai mēs vēlamies atkārtot piekto grozījuma balsojumu. Lonkungs, jūs tikai saņēmāt atbildi no zāles, bet ne jau no visiem. Mēs nepiekrītam visi, ka jūs atkārtojat piektā grozījuma balsojumu. Ne jau visim piekrītam. Tā kā um, Latvijas kundze bija šeit, tad mēs to darījām. Bet, nu, es vienkārši vēlētos paskaidrot. Es uzdevu jautājumu, vai jūs piekrītat tam, ka mēs atkārtojam balsojumu piektajam grozījumam. Tātad, un tas bija mans jautājums, un līdz ar to mēs to atkārtojām, un tas lūdzu balsojiet, vai jūs varat piekrist, ka mēs atkārtosim piektā grozījuma balsojumu. Tātad mēs būtībā tagad balsosim, vai mēs ņems, piefiksēsim pirmo vai otro balsojumu. Nē, mēs balsosim par to, vai jūs varat piekrist, vai mums vajadzētu atkārtot piektā grozījuma balsojumu. Labi, balsosim par to. Jautājums ir, vai jūs varat piekrist, ka es atkal, un ka mēs atkal balsosim pēc tam, uh, Priekšsēdētāji, kungs, es domāju, ka te varētu, te varētu būt pārpratumi. Varbūt tas vajadzētu uzdot jautājumu tādu, ka vai mums vajadzētu uzdot jautājumu, vai otro balsojumu akceptējam. Tātad jautājums, vai jūs akceptējat otro balsojumu, vai arī Nu, citādi te varētu rasties pārpratums starp pozitīvo un negatīvo balsojumu. Nu, būtībā vai jūs akceptējat savu balsojumu? Tātad jautājums, vai jūs akceptējat otro balsojumu? Tātad balsojums, vai jūs piekrītat tam, ka mēs balsosim atkal piekto grozījumu? Luftankungs, jā, nu tas varētu rast vairāk pārpratumu. Es uh, piekrītu Luftankundzei, ka mēs uzdodam jautājumu, vai mēs ne, būtībā apstiprinam pirmo vai otro balsojumu. Luankungs, ko es prasīju no šīs zāles, un šķiet, ka arī varē, bija vairākums, kas varētu piekrist. Es neprasīju elektronisku balsojumu vai pārbaudu, bet šķiet, ka zāle var piekrist, ka mēs atkārtojam balsojumu par piekto grozījumu. Luhtankungs, ne jau visa zāle tam piekrita. Priekšsēdētāji, jā, labi, līdz ar to uzdošu jautājumu šai zālē, vai viņi apstiprina manu lēmumu, ka es piekto grozījumu balsojumu atkal atkārtoju. Es atvainojos. Mēs būtībā varētu balsot par to, par ko jau mēs balsojām, jūs apstiprināt savu lēmumu. Ja jūs atkal sakat, uzdodat jautājumu, ka mēs atkal balsojam, bet mēs varētu būtībā teikt, ka mēs varētu apstiprināt uh, jau pieņemtu lēmumu balstoties uz elektronisko balsojumu. Papa Nikolai kungs, jūs vēlties izteikties. Nu, tas ir nedaudz tā mulsinoši Mums bija pirmais balsojums, uh, Latvon kungs šeit nebija, un tad mēs atkal atkārtojām šo balsojumu, un uh, šeit vairāk kolēģi to ir bieži vien pieprasījuši. Nu, mēs patiešām nevēlamies atkārtot visu laiku šos balsojumus, jo tas varētu rast problēmas. Līdz ar to mums atkal būs at kārtējais balsojums par piekto grozījumu, nu, nezinu. Nu, mēs vienkārši pēdējo reizi balsojam par piekto grozījumu, tas būtu. Nu, labi. Kolēģi, lūdzu paceliet rokas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu atkārtot balsojumu par piekto grozījumu. Tas būtu mans jautājums. Labi. Tātad mēs atkārtosim uh, balsojumu par piekto grozījumu. Tas būs elektronisks balsojums. Lūdzu. Sākam balsot. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār, 17 pret. Līdz ar to noraidīts. Desmitais grozījums. Par. Desmitais grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Desmitais grozījums. Beidzam balsot. 17 par, 13 pret, 3 atturās, apstiprināts. 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturas. Šķiet, ka pieņemts. 12. pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 12. grozījumu. Beidzam balsot. 17 pār, 16 pret. Pieņemts. 13. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 14. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 14. grozījumu elektroniski, sāksim balsot, beidzam balsot. 14 par, 19 pret, noraidīts. 15. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 17. par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to balsojam par grozīto redakciju. Elektroniskais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 13 pār 2 pret 1 atturas apsveicu atzinumu sagatavotāju. Tagad to point uh, 14 on our agenda, amendment of the EC Ukraine. Pārējām pie 14. darba kārtības punkta izskatīšanas grozījuma izdarīšana nolīgumā par Eiropas, ko, starp Eiropas kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu. Referents ir uh, Klots Morais. Tam notiks debats. Paldies, kaut arī zālē ir troksnis, es turpināšu, saka Morājas kungs. Nē, pagaidiet drusciņi, saka priekšsēdētāji. Eh, kamēr kolēģi iziet no zāles. Kolēģi, lūdzu, mēs vēlētos turpināt darbu, eh, turpināt eh, komitejas sēdi. Ja vēlaties iziet no zāles, tad lūdzu dariet to, vai arī palieciet zālē un apsēdieties. Okay. Mr. Morais, okay. I think you can continue. Okay, thank you, King. Paldies, Morais kungs, varat turpināt. Lūdzu. Es tikai gribēju īsumā pastāstīt par šo nolīgumu un pievērsties uh, pamata uh, punktiem grozītajā nolīgumā. Tātad ir izdalīti grozījumi Eiropas Savienības un Ukrainas nolīgumā par vīzu atvieglotu izsniegšanu. Šis nolīgums bija spēkā no 2008. gada. Šeit bija noteikts no 90 dienām, šis termiņš ir pagarināts uz 120 dienām attiecībā uz Ukrainas pilsoņiem zināms, ka Eiropas Savienības pilsoņiem kopš 2005. gada vīzas netiek prasītas Ukrainā. Ir notikušas sarunas starp komisiju padomu un Ukrainu, un šis uh, teksts tagad ir saskaņots ar uh, šo vienošanos un Eiropas parlamentam ir jāsniedz um, apstiprinājums šiem uh, nolīguma grozījumiem. Es gribētu atgādināt galvenos, galvenās izmaiņas šeit nolīgumā ir vienkāršots prasības attiecībā uz sniedz, iesniedzamiem dokumentiem par ceļojuma mērķi. Tiek atcelta nodevas 70 eiro ap mērā ir paredzēts uh, vairāk kārtējas iebraukšanas vīzas un uh, arī uh, biometrisko pašu īpašniekiem tiek atcelt prasība pēc īstermiņa vīzām. Ņemot uh, vērā politisko situāciju Ukrainā, Eiropas Savienība ir padusi, paudusi bažas par vēlēšanu norisi Ukrainā uh, un uh, ņemot vērā politisko fonu, uh, tas tomēr ir ievērojams solis uz priekšu mēs priekšsēdētāji varam apspriest politisko situāciju un sasniegto progresu un būtu svarīgi dzirdēt arī komisijas viedokli. Uh, par šo jautājumu un arī kolēģu viedokli par šo jautājumu. Es labprāt uh, uzklausītu šos viedokļus, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 5. februāris. Afetu kolēģi jau ir apstiprinājuši atzinumu 22. janvārī. Viņi atbalstīja mūsu kopīgo pieeju, līdz ar to man arī viss. Paldies, Morājas kungs, Belovs kundze. Paldies, saka Ždanuks kundze. Mūsu grupa piekrīt eh, ziņojuma secinājumiem. Mēs atbalstam šo nolīgumu. Un, ja mēs uh, palūkojamies uz grozījumiem, kas ir iesniegti nolīgumam par vīzu uh, režīma atvieglojumiem uh, Eironest valstīm Austrum Eiropā. Tas ir uh, solis uz priekšu, lai harmonizētu visus nolīgumus par uh, vīzu atvieglotu izsniegšanu, un mēs atbalstam šādu pieju. Tas bija mūsu grupas viedoklis. Paldies! Tagad Potašovičs kungs. Eh, Tautas partijas grupas vārdā es eh, arī gribu paziņot, ka mēs atbalstām nolīgumu, kā tika norādīts, kā to norādīja Morājas kungs. Pat, ja mēs negatīvi vērtējam politisko situāciju Ukrainā, tad eh, šā, šis nolīgums nav balva varas iestādēm vai kāds uh, instruments, bet gluži otrādi tas ir veids, kā uh, atvieglot uh, Ukrainas pilsoņu iespējas doties uz Eiropas Savienību, Poliju. Šeit ir runa par žurnālistiem, uh, cilvēktiesību aktīvistiem, reliģiskiem aktīvistiem. Un uh, uh šeit uh, kaimiņu valstis austrum partnerības ietvaros atbalstīja un AFET uh, komiteja arī atbalstīja šo nolīgumu. Paldies, Prutaševičs kungs. Tagad vārds komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu vīzu politikas nodaļas vadītāja vietnieks Eiropas komisijā. Gribu pateikties vispirms referentam par pozitīvu atzinumu un arī tiem parlamentu deputātiem, kuri pauda atbalstu šim nolīgumam. Morājas kungs jau īsumā pastāstīja par nolīguma saturu, es to neatkārtošu bet uh, vēlos uh, izteikt vēl papildu komentārus. Jā, patiesi spēkā jau ir nolīgums ar Ukrainu kopš 2008. Uh, gada 1. janvāra par vīzu režīmu atvieglojumiem. Uh, un saskaņā ar statistikas datiem tas ir devis daudz pozitīvu rezultātu. Minēšu tikai dažus piemērus. Ja palūkojamies uz posmu starp 2009 un 2011 gadu, tad izsniegto vīzu skaits Ukrainā pieaudzis par 33%. Un liela daļa no šiem vīzām bija uh, Uh, vietējiem braucieniem un noraidīt to pieteikumu skaits ir ļoti neliels, tikai 3,3%. Tā kā Ukrainas iedzīvotāji ir guvuši lielu labumu no šā nolīguma un uh, grozītais nolīgums vēl vairāk nāks par labu Ukrainas tautai. Tādēļ mēs ļoti uh, iestājamies par ātru šā nolīguma ratifikāciju, Un es vēlētos izmantot šo iespēju, lai pievērstu jūsu uzmanību tam, ka grozītais uh, nolīgums par vīzām ar Moldovu uh, ir iesniegts tajā pašā laikā, uh, kad tika iesniegts nolīgums ar Ukrainu, un mēs vēlētos norādīt, ka mēs nevēlētos, lai Moldavas nolīgums ar Moldovu tiktu uh, novilcināts, jo tas varētu radīt dažādas politiskas interpretācijas, kas būtu nevēlamas. Es saprotu, ka nolīgums par Moldovu un attiecīgais ziņojums uh, jau tiek uh, izskatīti, bet mēs uh, vēlētos pievērst parlamenta uzmanību tam, ka tas arī šis jautājums būtu jāizskat pēc iespējas ātri. Un tagad es dodu vārdu referentam, saka priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties abiem ēnu referentiem. Un tiešām paskaidrojumu rakstā ir minēti fakti par to, ka tas ir politisks signāls Ukrainai, rosinājums Ukrainai un tās tautai eh, turpināt politisku progresu, ir arī tām pierādījumi, ka atvieglotam vīzu režīmām ir eh, pozitīva ietekme un tādēļ aicinu parlamentu komiteju atbalstīt un pateicu sēnu referentiem par atbalstu. Paldies, Morais Gungs, un tagad mēs turpinām turpinām izskatīt vīzu jautājums, un tas ir uh, Gabrielas ziņojums par trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem šķērsojot dalību valstu ārējās robežas ir jābūt vīzām, un, un trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šīs prasības neatiecas. Es vispirms došu uh, vārdu komisijā, jo tā ir pirmā viedokļa apmaiņa, un pēc tam došu uh, runās uh, referenti Gabriela, un noslēgumā uzstāsies arī īrijas prezidentūras pārstāvi. Gaisterkungs uh, no komisijas lūdzu. Paldies! Es uh, patiesībā uzstāšos par šo punktu, mans kolēģis Kaisers runās par uh, diviem pārējiem punktiem. Tātad tas ir komisijas priekšlikums grozīt uh, regulas 539 sārakstus. Es gribu kolēģiem atgādināt, ka mums ir vēl viens cits priekšlikums par šīs uh, regulas uh, grozīšanu, bet šeit sarunas vēl notiek starp līdz likumdevējiem, un tādēļ šos divus divus jautājumus mēs nošķirām. Tātad šobrīd mēs runājam par to, ka komisija regulāri pārskata sarakstus, kas ir pievienoti pielikumā, regulē 539, nosakot valstis, kur pilsoņiem vīzas netiek prasītas iebraukšanai Schengenas zonā, un uh, to pil valstu pilsoņu sarakstu, kam šādas vīzas ir nepieciešams. Regula 539 ir pārskatīta jau um, vairākas reizes kopš 2001. Eh, gada un pēdējā reize šī, sarak, eh, šī regula ir pārskatīta 2010. gadā attiecībā uz šiem sarakstiem. Šo pārskatu komisija veids regulāri, kā jau es to norādīju, un uh, kat, katrs gadījums, katras valsts situācija tiek izvērtēta atsevišķi, ņemot vērā dalību valstu ieteikumus, iekļaut valsti vienā vai otrā sarakstā, balstoties uz regulas preambulā uzskaitītajiem kritērijiem. Ļoti iespējams, ka šī būs pēdējā šāda veida pārskatīšana, jo nākotnē mēs ņemsim vērā vēl citus kritērijus un par to ir eh, paredzēts eh, runāt apspriežot komisijas eh, paziņojumu par ekonomikas politikas atbalstu ar vīzu politikas palīdzību. Bet šobrīd mēs apspriežam vēl spēkā esošos kritērijus, un šie kritēriji ir nelegālās imigrācijas risks, sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumi un Eiropas Savienības ārējās attiecības kopumā, domājot par reģionālu konsekvenci. Un mēs līdz ar to aicinājām dalību valstis iesniegt prieteikumus valstu pārlikšanai no viena sarakstā otrā, un uh, pēc uh, dalību valstu ieteikumiem mēs esam mm, nonākuši pie secinājuma, ka priekšlikumā iekļautās valstis būtu jāpārvieto uz pozitīvo sarakstu. Neviena dalība valsts neierosināja nevienu valstu pārvietot pārvietot no pozitīvā saraksta uz negatīvo sarakstu, tas būtu jāpatur prātā. Kaut arī ir uh, zināmas problēmas ar dažām bezvīzu valstīm, bet dalībvalsti šo iespēju neizmantoja, lai ierosinātu kādas valsts iekļaušanu negatīvajā sarakstā. Valstis, kuras mēs tagad ierosinām, ir tās valstis, kas ir uzskaitītas, tās pārsvarā ir nelielas eh, Karību un klusās okeāna reģiona valstis, es visas nenosaukšu, bet mēs runājam par 16 nelielām valstīm. Trešajā kategorijā tie ir Britu pavalsnieki, kuriem joprojām tiek prasītas vīzas, bet mēs uzskatām, ka būtu pamatoti arī viņus iekļaut pozitīvajā sarakstā. Tāpat protokolam gribu paziņot, ka saskaņa ar uh, šo priekšlikumu negatīvajā sarakstā tiks iekļauta Dienvidu Sudāna. Šī valsts ir ieguvusi neatkarību un līdz ar to uh, Dienvidu Sudāna, tāpat kā Sudāna, jāiekļauj negatīvā sarakstā. Es tāpat vēlētos pieminēt, ka ir uh, dalību valsts pieminējuši dažas citas valstis un komisiju. Trešās valstis ir tieši labējušas. Es minēšu konkrētus piemērus. Tādas valstis kā Indonēzija, Taizeme, apvienotie Arābu Emirāti. Bet komisija uzskatīja, ka šoreiz nebūtu pamatoti šīs valstis jau pārvietot uz pozitīvo sarakstu. Uh, bet uh, turpmāk pārskatot regulu, protams, šo valstu gadījumi tiks izvērtēti vēlreiz. Pateicos par iespēju jūs iepazīstināt ar svarīgo komisijas priekšlikumu. Paldies. Tagad vārds Gabriels kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, vēlējos vispirms pateikties Eiropas komisijai, kas mūs iepazīstināja regulas kontekstu un saturu. Uh, Vispirms vēlējos pievērsties šīs satura svarīgākiem punktiem un lūgt komisijai sniegt papildu paskaidrojumus. Vispirms vēlējos atgriezties pie komisijas teiktā, ka šis varbūt ir pēdējais tradicionālais ziņojums. Tātad ir noteikti ļoti stingri kriteriji iepriekš, uh, lai pārliktu valstis no negatīvā uz pozitīvo sarakstu, lai novērstu jebkādus riskus. Es uzskatu, ka ir svarīgi tādi uh, kriteriji kā nelegālā imigrācija, uh, sabiedriskās drošības apdraudējums Eiropas Savienības ārējās attiecības ir svarīgi, ka komisija tos īsteno, tāpat ir svarīgi, ka tiek izvērtēta dokumentu drošība. Uh, un, uh, protams, uh, Eh, līdz ar to mēs varam runāt par triju valstu kategorijām šajā priekšlikumā. Tātad vispirms 16 Karību klusā okeāna reģiona valstis, otrkārt Britu pilsoņi un treškārt uh, Dienvidu Sudānas pilsoņi. Man ir līdz ar to daži jautājumi, vai komisija varētu minēt uh, skaitļus, uz cik uh, pilsoņiem no AKK valstīm tas Eh, šis grozījums attieksies, uz cik brītu pilsoņiem tas attieksies. Nākošais jautājums, vai mēs varētu saņemt papildu informāciju, cik dalību valstīm jau ir konsulāti un pārstāvniecība šais valstīs un kādā mērā eh, šīs priekšlikums uzlabos pašreizējo situāciju. Un vēl es gribēju uzstāt uz Uh, savstarpējības principa, tas mūs visus interesē, ja es uh, labi saprotu attiecībā uz uh, vīzu režīma atcelšanu. Uh, šie nosacījumi stāsies spēkā, kad tiks parakstīti divpusēji nolīgumi starp Eiropas Savienību un šīm valstīm. Tas uh, nozīmē, ka uh, netiek vestas uh, sarunas. Un uh, es uh, novēgumā gribu teikt, ka augstu vērtēju pozitīvo dialogu, kas ir izveidojies ar padomi un ceru, ka ar padomas atbalstu mēs šo jautājumu arī ātri virzīsim uz priekšu. Paldies, Gabriels kundze. Tā kā uh, Ždanoks kundze vēlas uzstāties. Paldies! Es arī varu pievienoties un uh, Mūsu grupa eh, vienmēr ir pozitīvi eh, attiekusies uz to, ka kāda valsts eh, no negatīvā saraksta tiek ievietot pozitīvajā sarakstā, un līdz ar to mēs arī atbalstām to, ka tiek pievienot 16 karību valstu, valstis šim pozitīvajam sarakstam. Mans jautājums attiecās uz kādreizējiem Lielbritānijas pilsoņiem mēs jau esam grozījuši regulu. Vai jūs varētu nedaudz vairāk eh, paskaidrot par kategorijām? Cik daudz cilvēku iepriekšējā grozījumā, vai ir vēl kāda cita kategorija, uz kuru neatiecās jūsu priekšlikums? vai arī tie ir visi Lielbritānijas eh, pilsoņi, kas eh, ir pieminēti šajā regulā. Paldies! Paldies, Žanaks kundze! Mišāl kungs, lūdzu! Paldies, eh, kundze! Man arī ir tie paši svarīgie jautājumi, ko jau uzdeva Gabriels kundze, man arī interesētu dzirdēt paskaidrojumus, bet, protams, principā jau mēs uh, atbalstām to, ka tiek atcelts vīzu režīms, lai atvieglotu cilvēku dzīvi. Šeit ir runa par studentiem, uzņēmējiem vai ģimenes locekļiem, kā ir uh, teikts uh, regulas projektā šīs valstis nerada nekādas nelegālās imigrācijas vai sabiedriskās kārtības traucējumu draudus. Es tāpat atbalstu arī vīzu prasību atcelšanu aizjūrā dzīvojošiem britu pilsoņiem, jo apvienotās karalists pilsoņi, kas dzīvo apvienotā karalistē, var izmantot brīvas ceļošanas iespējas Schengenu zonā un ceru, ka parlaments šo priekšlikumu arī ātri atbalstīs. Paldies, bet klausītkungs. Paldies, priekšnājas kundze. Esam beiguši diskusijas par šo punktu, tomēr vēl ir priekšlikums atteikties no vīzām eh, dažiem apvienotās, eh, dažām apvienotās karalistes eh, pilsoņu kategorijām. Un man ir arī jautājums komisijai vai būtu iespējams izslēgt uh, konkrētus eh, Ukraiņas pilsoņus eh, no prasības pēc vīzes. Mēs esam attiekušies no maksām, esam vienkāršojuši sistēmu, tomēr es uzskatu, ka Ukraiņas pilsoņiem ir tiesības ierasties Eiropas Savienībā bez vīzes, un tāpēc vēlētos uh, uzdot komisijai no jauna šo jautājumu. Paldies, tagad, uh, tagad atkal vārds komisijai. Paldies, priekšstājas kundze. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. No sākuma atbildēšu uz pēdējo jautājumu, vai mēs varam uh, uh, dot vīzu atvieglojumus uh, Ukrainas pilsoņiem. Es domāju, ka tas nav, tomēr nav šī priekšlikuma mērķis, un kopumā es neuzskatu, uh, ka, nedomāju, ka tas ir uh, īstermiņa uzdevums, un kā jūs to droši vien zināt, uh, risinās uh, dialogs par vīzām ar Ukrainu, un galu galā tas novedīs uh, pie tā, ka uh, Eh, Ukrainas pilsoņi eh, varēs ierasties Eiropas Savienībā bez eh, vīzām. Tas ir dialogs, kurš risinās jau labu laiku. Un mēs ar Ukraiņiem runājam par šo konkrēto jautājumu. Nevaru šobrīd sniegt konkrētus datumus, kad tas viss beigsies, tomēr, kā jūs uzsvēru, tas ir dialogs, un tam būs savi augi. Un atgriezoties pie, pie priekšlikuma, bija daži jautājumi konkrēti, kas tika uzdoti. Un viens no jautājumiem bija par to, cik daudz eh, cilvēki, par citiem cilvēkiem šeit mēs eh, runājam attiecībā uz šo komisijas priekšlikumu. Šeit ir konkrēti skaitļi. Mēs eh, runājam kopumā tad 16 salu valstis, gan Karību, gan Klusajā okeānā. Mēs runājam kopumā par 4, neda, 4 miljoniem, nedaudz vairāk kā 4 miljoniem cilvēku. Uh, runājam par Lielbritānijas uh, uh, iedzīvotājiem, pilsoņiem tas būtu 300 tūkstoši, un līdz ar to kopumā tas attiektos uz 4,5 miljoniem cilvēku. Un tad attiecībā uz apvienotās karalistas valsts piedarīgiem, kā jūs to visticamāk zināt, tad apvienotajai karalistē ir ļoti sarežģīta sistēma. Un iespējams tā ir nedaudz mulsinoša tā ir dažādas eh, eh, pilsoņu kategorijas, kurām ir eh, dažādas tiesības. Iepriekšējā grozījumā, tad 359. dokumentā, mēs jau vairākas no šīm kategorijām iecēlām pozitīvajā sarakstā. Tomēr daži tika izslēgti no šī grozījuma, un tagad mēs uzskatām, ka arī šie cilvēki būtu jāiekļauj pozitīvajā sarakstā. Es varu pieminēt, kas te ir par cilvēkiem, uh, apvienotās eh, karalistes eh, eh, sistēmā ties, šie cilvēki tiek, tiek saukti par aizjūras teritoriju iedzīvotājiem. Tad Lielbritānijas aizsardzībā esošie cilvēki, kā arī Lielbritānijas aizjūras teritorijas apdzīvojošie iedzīvotāji. Viņiem ir dažādas tiesības, bet kopumā šie cilvēki nerada nekādus draudus saistībā ar neregulāru mm, migrāciju. Parasti viņiem, viņu rīcībā ir arī ceļošanas eh, dokumenti, kur atbilst Lielbritānijas standartiem. Un līdz ar to eh, tie atbilst augstām drošības eh, prasībām, un tāpēc mēs neuzskatām, ka šie cilvēki jebkādā veidā radītu problēmas. Ņemot vērā kritērijus, kāds esmu minējis. Un viens no jautājumiem bija par eh, konsulātiem šajās eh, salās, tas ir vēl viens eh, iemesls to iekļaušanai pozitīvajā sarakstā, tāpēc, ka kopumā, tāpēc, ka kopumā konsulāta pārklājums šajās valstīs ir diezgan rets, kas nozīmē, ka šiem cilvēkiem nāktos veikt garus ceļojumus, lai tiktu pie vīzes. Man ir pāris piemēru Ja jūs aplūkājat konkrētu teritoriju, var redzēt, ka tikai uh, divas dalībvalstis ir klātesošas e, šajās valstīs, un tā ir Portugāle un Francija, Valuatu, kas nozīmē, ka uh, nevienā no citām uh, šīm salām nav uh, Eiropas Savienības dalībvalsts pārstāvniecības. Un, piemēram, Maršalu salu iedzīvotājiem nāksies ceļot uz Valuatu, lai tiktu pie vīzes, uh, kas ir derīgs Schengens teritorijā. Uh, Un Karību eh, salu situācija ir nedaudz labāka, tomēr arī eh, tur eh, ir diezgan maz pārstāvniecību. Un tās balstās tieši uz vēsturisko sēžu esamību. Un ļoti svarīgs jautājums kuru esmu minējis iepriekšējā ievadā, tad ir apusējīgums. Protams, ka mums ir jāgarantē apusējība un e, vīzu režīmu atvieglojumi nesāsies spēkā, pirms e, nebūsim vienojušies un noslēguši e, vienošanos par vīzu atvieglojumiem ar visām šīm valstīm. Un tādā veidā, protams, mēs garantēsim apusējību, kas mums ir nepieciešama, un kas ir arī vīzu politikas pamatprincips. Šķiet, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Ja kaut ko esmu palaidis garām, tad lūdzu sakiet. Tomēr liekas, ka esmu uz visiem jautājumiem atbildējis. Skatos, ka Šanaks kundze vēlas izteikties. Jā, atvainojos, bet eh, jūs neatbildējāt tieši uz manu jautājumu. Eh, tad, tad eh, ir šīs te visas Liepzānijas pilsoņu kategorijas, tad vai regula uz tām visām attieksies vai arī nē? Jā, tiešām atvainojos. Atbildi ir jā. Ja mēs pārceļam šos cilvēkus, uh, uz pozitīvo sarakstu, tad eh, vairs nav nekādu Lielbritānijas eh, iedzīvotāju kategoriju, eh, uz kuriem attiektos vīzu pienākums. Tas būs pēdējais solis šajā sakarā. Tieši tā. Paldies par komisijas atbildi. Un pirms dod vārdu atkal Gavrielas kundzei, lūkšu īrijas prezidentūrai izteikties par to. Kāds būs padomas iznākums? Rājankungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Paldies par eh, iespēju izteikties par šo punktu. Uzklausīju eh, referentu, uzklausīju arī parlamenta deputātus. Ņemsim eh, vērā viņu uzdotos jautājumus un ņemsim vērā arī komisijas nedās atbildes. Uh, un es jums sniegšu informāciju par to, cik tālu e, šis e, priekšlikums ir ticis e, padomē un kā, kur mēs to plānojam virzīt. Rīva izregulizē grozījumu iesniedza komisija, tad divas dalībvalstis pagājušajā gadā bija eh, provizoriskā viedokļa apmaiņa un bija arī eh, turpmāka ministru eh, diskusija decembrī 22. iekšlietu ieslietu padomē. Tomēr pirmās pamata diskusijas risinājās 25. janvārī vīzu darba grupā. Un šis te priešakums dalībvalstu vidū tika ļoti pozitīvi uztverts un mans kolēģi, komisijas kolēģi jau norādīja, ka neviena no dalībvalstīm nevēlas e, kādu valsts pārcelt no, no, negatīvā, no pozitīvā saraksta uz e, negatīvo sarakstu. Vairākām dalībvalstīm bija e, individuālas bažas par to, ka dažas valsts tiek iekļautas. Priekšlikumā par trīs valstīm tika paustas bažas, tomēr tas bija nedaudz dalībvalsts, kuras valda šīs bažas, līdz ar to mēs nedomājam, ka tas ir ļoti aktuāls jautājums, un mēs arī ļoti ātri progresējam sasībā ar šīm valstīm. Uh, Un vairākas eh, valstis arī eh, sāka iekļaut papildus valstis, pie šiem 16 valstīm savukārt izdalīja valstis eh, pauda bažas par šo valstu gatavību iekļaušanai šajā pozitīvajā sarakstā. Uh, ir svarīgi arī saglabāt reģionālo uh, konsekvenci. Un mēs nākamajā vīzu darba grupas uh, sanāksmē 22. februārī uh, pārskatīsim šo jautājumu, un īrijas prezidentūra vēlas beigt sarunas par šo failu mūsu prezidentūras ietvaros pēc iespējas ātrāk, un mēs centīsimies konstruktīvi strādāt ar referentu un Eiropas parlamentu, lai nonāktu pie rezultātu. Paldies! Paldies, Rēnkungs! Tagad vārds referentai Gabriels kundzei Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Pavisam īsi komentārs no manas puses. Lielas paldies eh, kolēģiem, kuri bija iesaistījušies diskusijās. Paldies arī komisijai eh, padomai par to, ka eh, tās mums sniedz papildus informāciju, kas parāda, ka mums tik tiešām vajadzētu virzīties ātri uz priekšu ar šo dosē. Un es beidzot vēlos arī pateikties par to, ka virzījāt uz priekšu dialogu Kā jau teica Irijas prezidentūra, es ceru, ka mēs varēsim virzīties uz, ātru, uz priekšu ļoti ātri ar šo dosē. Paldies! Tagad pēdējais mūsu darba kārtības punkts šodien. Kopīgās debatas. Komisijas pārstāvja uh, prezentācija par komisijas uh, Eh, kopējās vīzu politikas īstenošanu pilnveidīgi nolūkā sakmēt izaugsmu Eiropas Savienībā, kā arī par eh, vietējās Schengen sadarbības darbību vīzu kodeksta īstenošanas pirmajos divos gados. Tagad dodu vārdu eh, Dekroistera kungam. Thank you, Madam Chair. Lielas paldies. Uzskatu, ka iekļaujot šos divus punktus šodienas darba kārtības programmā, katrā gadījumā parlaments seko komisijas loģikai, kad pagājušā gada septembrī pieņēmām tādu savu veidu vīzas paketi, kur tika iekļauti trīs uh, punkti, 529 regulas grozījumi, nu, attiecīgais saraksts, bet arī šis uh, komisijas paziņojums padomē un Eiropas parlamentam uh, par kopējās vīzu politikas īstenošanu pilnvei nolūkā sekmēt izaugsmu Eiropas Savienībā un arī attiecīgais ziņojums par sadarbību. Šeit ir attiecīgā loģika starp šiem trim elementiem. Nu, es man arī prezentācijā iekļaušu divus elementus, lai arī šī, šo divu elementu raksturs ir dažāds. Šis Paziņojums patiešām ir rīcība politikas paziņojums, kas izklāsta komisijas viedokli par turpmāku kopējas vīzu politikas attīstību, kas attiecīgi būs arī jāinterpretē attiecīgajā momentā tādos uh, priekšlikumos, kā piemēram arī vīzes kodeks grozījumos. Ziņojums ir vairāk tāds savu veidā izvērtējums par vīzu kodeksu, uh, it īpaši par Schengen sadarbības darbību, par vietējā Schengen sadarbību, kas um, ir viens no elementiem ko, kopējās vīzes politikā. Ļaujiet man sākt ar rīcību politikas paziņojumu. Šis paziņojums nu, nav tā vienkārši no zila gaisa noti, no, nokritis. Uh, Šeit, attiecīgi, komisija novēro, novērojusi, ka ir problemātika starp vīzas politiku un ekonomikas ietekmi. Jūs varat redzēt jau, ka paziņojumā komisija izriet no attiecīgajiem faktiem, kas izriet no G20 rezultātiem, kas um, ņemot vērā ar ekonomikas vispārējo bildi un mēģina izvērtēt um, kopējas vīzpolitikas um, īstenošanu pilnveidi un to ieteik, ietekmi uz Eiropas Savienības ekonomikā, piemēram, nodarbinātības jomu un tā tālāk. Nu, tas ir viens no tiem sektoriem, kur, ir ne, kur var arī attiecīgi sekmēt izaugsmi, un šī izaugsme var arī veicināt Eiropas Savienības um, izaugsmi. Attīstot vīzes politiku pagātnē, to skatījās kā savu veidu vienu Schengens jomas pasākumu un nu, tā kā drošības pasākums. Protams, te šeit uh, arī ir bijis attiecīgais brīvības dimensija vīzes politikas kontekstā. Uh, Un es vēlētos jums atgādināt pāris elementus, kas to arī apstiprina. Principā viens no galvenajiem sasniegumiem Schengens kontekstā ir tas, ka vīzas, uh, līdz ar to jūs varat apmeklēt 26 uh, dalībvalsts, kas ir Schengens zonā. Bet pirms tam bija nepieciešams atsevišķs vīzu prasības, ja vēlējās apmeklēt šīs 26 valstis. Tas nozīmē to, ka G20 ieteica, ka šāda veida reģionāls sadarbība un iespējas atzīt um, šīs vīzes. Un līdz ar to Eiropas Savienība ir sasniegusi diezgan daudz rezultātu. Es varu arī teikt to, ka vīzu politika šodien uh, veicina mobilitāti, lai gan dažreiz ir tiek novērot šķēršļi, un līdz ar to es vēlētos arī nosaukt pāris skaitļus Dīdriks jau men, minēja, ka vīzu prasības pieteikumi ir, Ukrainā ir palielinājušies, it īpaši, kas attiecās uz vispārīgo Schengens prasībām. Starp 2009. gadu 11. gadu šeit bija palielinājums par 32%. Tas nozīmē vien trešdēļ ceļotāju, kas pieprasīja vīze. At, vīzu atteikums ir tikai 5,5%. Vīzas kodeks, kas stājās spēkā 2010. gadā, katrā gadījumā ir veicinājis uh, vīzas izsniegšanas procesu. Bet mums patiešām vajadzētu ieskatīties tā piesardzīgāk uh, kāds varētu būt vīzas politikas ietekme uz ekonomiku, kā, piemēram, procedūras veicināšana varētu piesaistīt vairāk cilvēks, lai ceļotu Eiropas Savienībā. Protams, neatteiktu, neatsakoties no idejas, ka drošība arī ir jā, attiecīgi jānodrošina ar vīzas politikas ieviešanu, kā jau es teicu. Vīzas kodeks ir jau katrā veidā veicinājis revolūciju, ja mēs, atti, ja mēs runājam par vīzas izsniegšanas nosacījumiem un procedūru, bet jūs varat arī novērot, ka komisijas paziņojumā tiek teikts, ka ir nepieciešams vēl vairākas lietas uzlabot. It īpaši, ja mēs runājam par vīzas kodeksu nosacījumu kontekstu, pirmā lieta, kas ir jādara īstermiņā, ir jāuzlabo uh, šī, tātad ņemot vērā ar ekonomikas ietekme, ir tātad jāuzlabo uh, esošo vīzes režīmu uh, veicināšanu. Bet, ja mēs runājam par ilgtermiņu, mums, tad, kad mēs sākam domāt par procedūru, vīzes pro, izsniegšanas procedūrām, mums patiešām ir jāņem vērā ekonomikas ietekme, jeb ietekme uz ekonomiku. Līdz ar to es varu arī teikt, pirms šī gada beigām komisija nāks klajā ar attiecīgo izvērtējumu, tātad novērtējot vīzas kodeks ieviešanas procesu, un šis izvērtējums tiks papildināts ar priekšlikumu, kas groza vīzas kodeksu. Kā jau es to teicu, nu, bieži vien es tā atkārtojos, uh, šis pārskats ne tikai šeit iekļaus Schengens pieeju, tradicionālo pieeju, bet mēs patiešām arī ņemsim vērā ekonomikas ietekmi, lai patiešām sekmētu vīzas procedūru. Protams, viens no veicinošiem faktoriem, labākajiem veicinošiem faktoriem būtu uh, vīzas uh, atbrīvojumi, vīzas režīma atbrīvojumi trešajām valstīm. Esošajā priekšlikumā, kas ir jūsu acu priekšām, par ko mēs arī diskutējām, nu, te mēs vēl aizvien varam uh, novērot tradicionālo Schengens pieeju. Mēs nākotnē, tad, kad mēs lemsim par, par attiecīgiem grozījumiem, nu, mēs ņemsim vērā šos faktorus, iespējamo ietekmu uz ekonomiku. Līdz ar to šis paziņojums, priekšsēdētājs kundze, ļauj komisijai sniegt, tā kā izstrādāt jaunas idejas Schengens kontekstā. Un tas veic, arī veicinās Schengens rīcību politiku. Tas patiešām ir tāds, tā teikt, gadījums, kad mēs varam diskutēt par rīcību politiku, vai nu mēs runājam par regulu 539 un grozījumiem, šeit šīm debatēm vajadzētu norisināties, un tas ļautu izstrādāt komisijai attiecīgos priekšlikumus, kas ņemtu vērā ietekmu uz ekonomiku. Otrs elements ir komisijas ziņojums par vietējo Schengen sadarbības darbību. Vietējā Schengen sadarbība ir viens no būtiskajiem elementiem, ja mēs runājam par Schengens vīzas politiku, jo mums attiecīgi Brisele ir izstrādājis nosacījumus, noteikumus, bet vietējās situācijas uh, attiec, valstīs tās var atšķirties. Nu, piemēram, šeit. Šeit varētu būt attiecīgo kategoriju risku. Vienā dalībvalstī tie varētu būt citādāk, otrā valstī vispār šāda riska neeksistē. Nu, bet citā valstī šeit varētu novērot tendenci, ka cilvēki ļaunprātīgi izmanto, nu, piemēram, studentu ceļojumus un tad uh, būtībā šajā valstī paliek ilgāk. Nu, mums par, šo, par šādiem jautājumiem mēs diskutējam vietējā Schengen sadarbības kontekstā un lai atrisinātu problēmas. Vēl viens iemesls ir ar šis um, saraksts ar papildinošiem dokumentiem. Tas ir tāds vispārīgs dokuments, bet, protams, tām ir jābūt uh, saskaņotam ar vietējām prasībām. Nu, viens tehnisks piemērs. Tātad nodarbinātības apstiprināšana vienā valstī jūs varat saņemt tātad darba grāmatiņu, kur attiecīgi darba dēvēji norāda šos līgumus. Citā valstī tas varētu būt savu veidu tāds pastāvīgs certifikāts. Cita, tu, citā valstī to izsniedz darba devējs, citā valstī to izsniedz kompetentā iestāde. Līdz ar to šeit ir nepieciešamība izskatīt uh, vietējā Schengen sadarbības darbību un ierosināt harmonizētu sārakstu ņemot vērā šajos vietējos apstākļus. Tas nozīmē to, ka šeit patiešām ir jāiegulda daudz darba visās jurisdikcijās. Vīzas kodeks sniedz iespēju, ka šeit eh, jurisdikcijās ir jāizstrādā igadējie ziņojumi. Man ir jāsaka, ka 2011. gadā, tad, kad saņēmām pirmos ziņojumus, ne visas vietējās Schengen sadarbības uh, darbojās, jeb, pareizāk sakot, eh, neizstrādāja ziņojumus. Tas nozīmē, ziņojumu saņēmām diezgan vēlu. Uh, Nu, mums tad nācās padomāt par iespējām, kā uzlabot šo vietējo Schengen sadarbību. Un tagad mēs saņēmām nākamos ziņojumus 2012. gadā. Šeit mēs varējām jau novērot uz, uh, uzlabojumu rezultātus, šeit varēja novērot efektīvāku sadarbību, un šie ziņojumi, nu man to vajadzētu minēt jums, uh, Nu, te ir pie, pievienot ziņojumu pielikumā, arī nosūtīti priekšsēdētājiem, un divu gadu laikā mēs esam saņēmuši 140 ziņojumus, kas attiecās uz dažādām jurisdikcijām. Nu, tas ir diezgan liels darbs, ja jūs vēlaties uzzināt, kā vīzas po rīcība politika darbojās noteiktās dalību valstīs un kā tā tiek ieviesta dalību valstīs. Uh, varbūt tās eh, varētu arī ieskatīties šajos ziņojumos. Bet tad, kad mēs redzējām šos ziņojumus, eh, nolēmām eh, izstrādāt ziņojumu, ko nepieprasa vīdas kodeks. Kā jau es teicu, vietējā Schengen sadarbības darbība ir diezgan būtisks elements, lai mēs veicinātu harmonizētu ieviešanu. Tas viens elements. Otrs elements. Šeit ir nepieciešama uzlabot šo situāciju, un to nevajadzētu darīt in individuāli, saņemot kaut kādas reglamentācijas, piemēram, saņemot to konsul Maskavas konsulātā, bet šeit ir nepieciešama vispārīgi ieteikumi. Un tas arī ir tas, ko komisija vēlās panākt komisijas ziņojumā. Balstoties uz šiem ziņojumiem no jurisdikcijām, mēs esam attīstījuši rekomendācijas visiem, ies, vies, visām iesaistītajām pusēm, kas ir Schengens kontekstā. Un līdz ar to sniegšu papildu informāciju par institucionālo uh, struktūru, Pirms vīzas kodekse bija rotējušās prezidentūras, kas vadīja, kas norganizēja attiecīgās sanāksmes un iekļauja darba kārtībā punktus, bet vīzas, līdz ar vīzas kodeksu šī atbildība, lai um, organizētu vietēju Schengen sadarbību, nu, tas tik nodota komisijas uh, ziņā, lai nodrošinātu turpināmību. Bet komisija tajā momentā bija arī atbildīga atbildīga arī par Eiropas Savienības delegācijām. Izveidojot ārējo darbības dienestu, lietas mainījās, jo tas vairāk nav komisijas departaments dienests. Ārējās darbības dienests ir uh, izveidots, bet neviens nav padomājis par to, ko tas nozīmētu uh, lai veitu, uh, ko tas nozīmē un kā tas ietekmē vietēju Schengen sadarbības darbību. Vairākas delegācijas ir izveidotas un uzsāka, ka būtībā tas tā nav mūsu atbildība, tā ir komisijas atbildība. Un tas ir komisijas darbinieka atbildība un viņiem par to ir jābūt atbildīgiem. Es vairāk neesmu, un, bet nu, tagad ir, izra... nu, mēs nevaram uzņemties šādu veidu atbildību. Jūs varat novērot, ka um, ieteikumu secinājumos ir pirmā rekomendācija tieši attiecās uz Eiropas Savienības delegācijām. Un šeit ir viens vadošais princips uh, - tātad uzdevumu sadalīšana. Nevis tikai starp ārējo darbības dienestu un komisiju, bet arī starp dalību valstīm, jo vīzas kodeks ļauj deleģēt noteikts uzdevumus uz, uz dalību valstu pleciem, tā teikt, lai sadalītu jurisdikciju. Protams, šādu veidu cilvēku resursu izmantošana šeit ir eh, attiecīgo principu izmantošanas jautājums, bet eh, ir arī vairākas delegācijas, kas ļoti labi saprata vairums gadījumos, ka mobilitāte ir kļuvusi eh, par vienu no būtiskākajiem elementiem ārējās attiecībās, un šie kontakti ar vietējām Schengen sadarbībām uh, Um, būtībā arī veicina mobilitātes jautājumus un vīzu politikas jautājumu, un tas nāk par labu Eiropas Savienības delegācijām uh, arī uzņemošajās valstīs. Es arī varu teikt, ka sākot ar šo ziņojumu apstiprināšanu, uh, ir norisinājušās arī sarunas starp komisiju un ārējo darbības dienestu, uh, un arī iesaistoties un uzņemoties noteiktu uzdevumu daļu, un ir sniegusi un izveidojusi vairākas vakances un posteņus, lai nosūtītu savus darbiniekus Eiropas Savienības delegācijās, lai būtībā pār, pārņemtu šīs uh, aktivitātes uzdevumus. Līdz ar to šie cilvēki darbosies ar vietēju Schengen sadarbības um, darbību vīzu kodeks uh, jautājumā, kas attiecās uz dalību valstīm. Un man ir jāuzsver, tas attiecās uz uh, dalību valstīm divu līmeņu kontekstā. Galvaspilsētas, jo šeit ir jāno, viņām ir jānodrošina, ka viņu konsulāti noteiktos jurisdikcijās arī pilda savas funkcijas un iesaistās aktīvi vietējā Schengen sadarbībā. Bet Iespējams, ka tas ir tāds acīm redzoša lieta, bet praksē bieži vien uh, var novērot, ka konsulāti dara savu lietu nu, trešajās valstīs un nevienmēr, ne, uh, nevienmēr sadarbojās, kā to vajadzētu darīt vietējā Schengen sadarbības kontekstā un uzsākt arī harmonizāciju, kas uh, bieži vien tiek uzsvērta. Šeit ir vairāk dalībvalstu konsulāti, kuriem vajadzētu labus darbiniekus, trenēts darbinieks, apmācīts darbinieks, un šeit jūs arī varat redzēt, ka ir uh, ieteikums izveidot reģionālo apmācības kursu tātad šiem darbiniekiem, bet arī iesaistot ārējā darbības dienestu. Un pēdējais punkts kas nav par cilvēku resursu, resursiem. Šeit ir runa par sadarbību starp ārējo darbības dienestu un komisiju. Jā, mums patiešām vajadzētu nodrošināt situāciju, ka komisijas dienesti ir atbildīgi par vīzas rīcību politiku, bet iesaistot uh, arī e, ārējās uh, darbības dienesta cilvēku zināšanas un varētu tad um, arī pārņemt um, atbildību par noteiktiem uzdevumiem. Uh, Šo ziņojumu neprieprasīja vīzes kodeks, bet uzskatījām, ka tas būtu pareizais laiks, lai izstrādātu šādu veidu analīzi un ieteiktu rekomendācijas, eh, kas Bet varbūt tās eh, prezidentu, padomus prezidentu varētu arī dot vairāk informācijas. Bet, nu, mēs necentāmies šeit kritizēt attiecīgo situāciju. Nu, tas eh, priekšsēdētājs kundz mēs vēlamies arī uzklausīt no Libes komitejas, ko viņi domā par vietējo Schengen sadarbības uh, darbību un kā viņi uzskata, var, mēs varētu uzlabot esošo situāciju. Mēs labprāt diskutētu par šo jautājumu. Lielas paldies! You, Mr. De Kaiser, I'm asking. Paldies. Uh Klaisterkungam. Vai īrijas prezidentūra, padoms prezidentūra vēlas kaut ko piebilst? Rainkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu īsi par šo punktu, kā komisija norādīja mums uh, vīzu darba grupā 25. janvārī. Šie divi punkti bija darba kārtībā. Mums bija diezgan detalizēta viedokļu apmaiņa starp dalību valstīm. Mēs uh, nevarējām nonākt pie konkrētiem secinājumiem mm, pēc šīm diskusijām, bet esam paredzējuši atgriezties pie šā jautājuma. Uh, vēlāk šo jautājumu varbūt neatrisināsim vienā vai divās sanāksmēs, bet ir uh, joprojām uh, paredzēts debats un tas paliek mūsu darba kārtībā. Paldies! Un uh, Baueras kundze vēlas uzstāties, lūdzu. Liels paldies! Paldies par ļoti izsmeļošo padziļināto informāciju par jauno vīzu kodeksu Es uh, darbojos nodarbinātības komitejā, un mēs daudz domājam par darba vietu radīšanu. Gribu jautāt, kāda ir pamata ideja saistīt vīzu politiku un darba vietu radīšanas politiku. Ko tas nozīmē reālā dzīvē? ko praktiski tas nozīmē. Tas nozīmē, ka dažām grupām būs privilēģijas vīzu politikas ziņā. Ko tas īsti nozīmē? Vēl īsts komentārs. Runājot par konsulāro aizsardzību, man bija tiešām prieks dzirdēt par uh, to, ka ir paredzēts sadalīt pienākumus un vairāk iesaistīt ārējās darbības dienestu konsulāro jautājumu risināšanā. Paldies. Paldies, Bauers kundze, Mulderkungs. Paldies. Man ir tāds vispārīgs jautājums vai mūsu komiteja ir paredzējusi sagatavot ziņojumu ieteikumus komisijai par šiem jautājumiem? Nezinu, vai varat uz to atbildēt vai ne. Otrs jautājums. Ir ļoti aktuāls jautājums. Mans jautājums komisijai. Ja viena dalība valsts, kas ir Schengenas uh, zonā, tad šī vīza ir derīga uh, visās, uh, visās Schengens valstīs, vai nav paredzēts, ka Eiropas Savienības delegācijas varētu izsniegt vīzas. Tagad to dara 26 uh, vēstniecības, uh, kas pārstāv dalībvalsts. Nebūtu ekonomiskāk, ja to darītu viena iestāde. Priekšsēdētājs saka, šis jautājums pēc uh, manas informācijas būs nākamajā koordinātora sanāksmē darba kārtībā. Tagad Žanakas kundze. Jā, mūsu grupa. Uh, ir mūsu grupai ir jāizdiskutē mūsu viedoklis par to, ko mēs dzirdējām, par pienākumu sadalis starp pārējās darbības dienestu un komisiju. Mēs esam tā grupa, kas viskonsekventāk iestājas par kopīgo nostāju. Es uh, gribu atbilde, atbalstīt Mulderkunga teikto, ka mums varbūt vajadzētu organizēt kopīgus vīzu izsniegšanas punktus un kopīgas Eiropas Savienības pārstāvniecības trešajās valstīs. No mūsu viedokļa komisija nepārāk aktīvi darbojas šai jomā. Varbūt sākotnējās idejas un ierosinājumi bija labi un proeiropeiski, bet pēc tām skatoties, kas uh, reāli notiek, uh, šīs uh, idejas īstenojot, izvērtējot Schengenas zonas darbību, savstarpējības priekšlikumus, ko iet, izvirza parlaments un kas saskaras ar šķēršļiem padome, izskatās, ka komisija ne pārāk aktīvi aizstāv uh, šo iniciatīvu, balsot, balstoties uz vienotu Eiropas uh, pieju, vairāk pilnvaru piešķiršanu komisijai. Jautājums, kādēļ tas tā ir? Uh, kur ir šie šķēršļi, kas kavē jūsu priekšlikumu realizēšanu. Paldies! Tagad vārds komisijas pārstāvjiem Deklaisterkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vīzu politika un tās ekonomiskā ietekme. Ja mēs palūkojamies uz komisijas paziņojumu, tad mēs uh, analizējam G20 dokumentus un turisma ministru uh, pasūtīto pētījumu par turisma uh, pieauguma ietekmi uz uh, viesnīcu darbību, kruīzu organizēšanu tā tālāk un par uh, papildus turistu uzņēmēju iztērēto naudu. Ja mēs palūkojamies uz šiem skaitļiem, es negribu teikt, ka mēs pilnībā tos atbalstam un akceptējam, bet uh, Eh, tas eh, ir G20 ministru dokuments, bet eh, iznāk tā, ka ja pieaug turistu skaits, tad tas dod ekonomisku labumu. Un ir skaidrs, ka nākotnē mēs ierosināsim grozījumus kopīgai vīzu politikai, ņemot vērā ekonomisko ietekmi, kāda būtu mūsu priekšlikumiem bet tad mums būs pašiem jāveic ietekmes novērtējums. Nepietiks ar G20 tādiem uh, aprēķiniem uh, par uh, visu pasauli kopumā, bet būs jāraugās uz situāciju Eiropas Savienībā. Tātad mums būs jāveic ietekmes novērtējums. Uh, Un, ja mēs sagatavosim priekšlikumus, tad mēs to iesniegsim arī līdz likumdevējiem, kuriem ir arī sava atbildības daļa par šiem jautājumiem. Un tagad pāriešu uzreiz pie pēdējā jautājuma. Gribu teikt, ka šobrīd komisija ir nākus klajā ar politikas paziņojumu mūsu prāti, mēs uzskatām, ir e, pamatoti apspriest ar līdz likumdevēja iestādēm par to, e, kādai ir jābūt mūsu politikai nākotnē, uzklausīt institūciju secinājumus, un pēc tam mēs šos e, secinājumus iestrādātu konkrētos priekšlikumos un ieteikumos grozīt likumdošanas normas. Es domāju, ka vispirms ir jāorganizē politiskā līmeņa debates un nevajadzētu sākt jau uzreiz ar grozījumiem vīzu kodeksā. Eh, patiesībā vispirms ir jāizdiskutē principi, domājot par nākotnes attīstību. Un tagad eh, atbildēšu pirmajam deputātam eh, deputātēm mēs nerunājam par privilēģiju piešķiršanu kādai kategorijai. Nē, šeit ir runa par uh, vīzu procedūras atvieglošanu visiem uh, ceļotājiem, bet ir arī tādi elementi vīzu politikā, kas palīdz izfiltrēt uh, tos, kam ir kādi negatīvi nolūki, vai arī tos, kas vēlas uzturēties ilgāk nekā vīza to atļauj. Šeit runa nav par kaut kādas atvieglojumu noteikšanu kādām specifiskām kategorijām. Jau šobrīd noteiktām kategorijām ir paredzēti atvieglojumi. Mēs runājām par uh, Ukrainu, vīzu uh, prasību atvieglojumu. Tātad jau ir paredzēti atviegloti nosacījumi, piemēram, uh, uzņēmējiem, uh, varētu arī to attiecināt uz turistiem, bet nav nekādas privilēģijas paredzētas vīzu kodeksā konkrētām kategorijām. Visiem godīgiem ceļotājiem ir jāgūst labums no atvieglotās vienkāršotās procedūras. Tālāk par vīzu, Eiropas Savienības vīzu izsniegšanas iestādi. Es, protams, uzreiz šādu ideju gribētu atbalstīt, bet jautājums ir tāds, vai to šodien reāli var īstenot. Šengena sākās ar vienotu vīzu politiku, un vienīgā iestāde, kas uh, bija pieejama, bija nacionālie konsulāti, uh, un tad dalību valstis savstarpēji atzina šīs izsniegtās vīzas. Un varbūt kādu dienu tiešām mēs nonāksim pie vienotas vīzu izsniegšanas iestādes. Un par to ir runa Stokholmas programmā nākamā gadā par to ir paredzēts diskutēt. Šobrīd uh, tie ir nacionālie konsulāti, un uh, tad uh, varbūt mēs kādreiz nonāksim nevis pie nacionālām vīzām, bet pie vienotas Schengenas vīzas un pie vienotiem uh, pieteikumu saņemšana, iesniegšanas centriem un šāda veida sadarbība. Tātad mums būtu nepieciešama, lai izveidot centrus, kur varētu pieprasīt vīzas Un tad eh, šajos centros darbotos dažādi dalību valstu pārstāvji un viss tiktu izskatīts ņemot vērā ceļojuma gala mērķi. Tātad šeit eh, gan eh, darbiniekus, gan iekārtas joprojām nodrošinātu dalību valstis. Paš pašreizējās tiesību normas ir grūti īstenojamas dzīvē, diemžēl, bet šis ir viens no tiem jautājumiem, pie kā komisija šogad strādās, iesniedzot vīzu kodeksa grozījumus, lai izveidotu tiesisko ietvaru šādai sadarbībai un lai ļautu izveidot vairāk šādu Schengens vīzu centru uh, Tas nebūs kaut kāds uh, supranacionāls uh, veidojums, bet uh, balstīsies uz dalību valsts sadarbību. Paldies, saka priekšsēdētāji, debats bija tiešām interesantas. Tas bija mūsu darba kārtības pēdējais punkts šorīt. Nākamā sanāksme notiks 20. un 21 februārī. Tās būs uh, divas uh, sanāksmes, uh, kas turpināsies visu dienu. Liels paldies, kolēģi, līdz ar to sēdu slēgtu.